Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle begrüßen zum weiteren Fortgang unserer Ausschusssitzung. Ähm, ich fange schon mal ganz langsam. Tātad es äh, palēnām mēģināšu sākt šo sanāksmi, kaut arī daudz kolēģi vēl nav ieradušies. Un sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Vēlos sacīt, ka mums ir uh, grozījumi. Tātad piektais punkts Sāksim ar piekto punktu. Resursu ziņā efektīva Eiropa. Astotais punkts par ITRA delegācijas vizīti Kalifornijā. Mm, par to mēs runāsim pēc tam. Runāsim par Cavēlas kunga ziņojumu jaunu prasmi darba vietu programmu. Un devītais punkts koordinatoru programmu. Tātad ceturtais punkts, viņš tiek pārcelts līdz rītdienai. Tātad eh, sekretariāts veido darba kārtību ļoti savlaicīgi, bet mēs nevaram visu laiku grozīt šo darba kārtību, jo kāds izdomā neatnākt. Visu laiku man tiek zvanīts, es nevaru ierasties uh, trijos, vai man jau 12. jādodas prom. Nu, tā tā lieta neies. Es raugos, kāda šī darba kārtība var būt, un lūdzu turpmāk tā vairs nedarīt. Tālāk ir piezīme, kas piederas pie priekšsēdētāja paziņojumiem. Uh, eh, Tātad. Tā mums ir bijušas debates starp vīdes komiteju un mūsu komiteju, un vīdes komiteja interesējās, vai mums ir pienācīga atbildība, lai skan, skatītu šo te šo, šo laiku un ziņojumu, bet uh, Tāpat nākamnedēļ minī plenāra sēdē par to tiks runāts. Man noteikumi šķiet eh, nepieņemami, es uzskatu, ka tie ir jāgroza, bet mums pagaidām nav nekādas izvēles, ar šiem noteikumiem ir jāsadzīvo, un referentei ir sacīts, ka ka mēs plenārsēdē tiešā veidā iesniegsim uh, savus uh, atzinumus kā itra atzinumus. Nu, tas ir tas, ko mēs varam darīt. Labi, tālāk ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, jaunā ceturtā punkta, kas bija piektais punkts. Vai kāds man var pateikt, vai visi referenti ir informēti par šo darba kārtību. Tātad resursu ziņā efektīva Eiropa. Tagad ir ceturtais punkts. Lena Eck wäre da zuständig, aber die. Lēna Eka ir atbildīgā persona, taču referente nav ieradusies, un es arī nezinu, kur ir pārējie super. Labi, priekšsēdētāja paziņojumu, ar to es esmu ticis galā. Balss no zāles. Balsosim. <laughs> nu, jā, vienreiz tas mums ir jāizdara. Mācāmies darot. Man bija alternatīvs, eh, alternatīva ideja, bet uh, Čeva nav šeit, un, un, un šodien ir viņa dzimšanas diena, un tāpēc mēs arī tur neko nevaram darīt. Vienkārši cilvēks nav ieradies. Also ich könnte natürlich, ist auch nicht gut, aber ich kann es machen. Unter dem Punkt 8 gibt es einen Bericht. Tālāk, astotais darba kārtības punkts. Uh, brauciens uz Kaliforniju. Es tur varētu mēģināt pastāstīt, taču, diemžēl, neviens, kurš tur devies, arī nav ieradies. Sollen wir so machen, dass ich vortrage? Es ist belanglos, aber im Grunde sind wir. Nu, tātad. Nu, jebkurā gadījumā tas bija lielisks brauciens pirmām kārtām. Mēs uh, diezgan mērtiecīgi devāmies uz Kaliforniju un apkopojām pieredzi. Tā bija ļoti liela delegācija, kuras darba sekretariāts labi sarīkoja, kaut arī laika bija maz. Un um, šķiet, ka visi kolēģi bija guvuši labus iespējas. Mēs iz, izveidojām uh, izsmeļošu ziņojumu, ko, ko saņēma arī priekšstādātā konference. Un uh, mums uh, radās iespējas, ka vajadzētu tā kā paplašināt šīs delegācijas darbu, neaprobežoties tikai ar ziņojumu, bet uh, turpināt darbu pie pāris punktiem, kas mums īpaši iepatikās. Tāpēc kolēģi, kas devās šajā braucienā, pēc tam tikās, un mēs pie šiem pāris punktiem papildu pastrādājām, un labprāt vēlētos, lai jūs mūs atbalstītu. Pirmkārt, kolēģis Bitikofers nāca klajā priekšlikumu, ka mums vajadzētu izveidot tādu kā mm, dienu, kas veltīta tiltam starp Kaliforniju un Eiropu. Un uh, mēs uh, nolēmām, uh, pirmajā lasīmā mums neizdevās šo ideju īstenot, bet mēs vēlamies atkal turpināt censties to īstenot. Tālāk eh, komisija lūdza uzskaisti, uzskaitīt mūsu komitejai, kāda tad sadarbības mehānismi pastāv starp Eiropu un Kaliforniju. Tātad izpētīt, vai ir šāda sadarbības starp parlamentu un komisiju un Kalifornijas struktūrām, un ja ir, tad kāda. Tālāk, noteikumi par maksāt nespēju. Mums eh, bija sarunas ar eh, uzņēmējiem no Eiropas, kas ir devušies uz Kaliforniju, lai tur sāktu jaunu dzīvi, un daudzi no viņiem ir pārcietuši maksāt nespēju. Viņi pastāstīja, cik briesmīgs bija šāds liktenis, tāpēc uh, mēs vēlējāmies pievērsties arī šim jautājumam, un mēs labprāt uzzinātu no komisijas, kāda ir situācija ar maksāt nespējas tiesību aktiem Eiropā un vai komisijai ir kādas, eh, kādas idejas, kā optimizēt šo jomu. Un šī mazā grupa tiksies vēl dažas reizes. Sākumā bija Madurēlis un Merkis ideja izveidot darba grupu. Es domāju gan, ka tas būs par daudz, Un uh, doma bija tā kā pierakstīt mācības no Kalifornijas uh, brauciena un diskutēt uh, ar, par to ar komisiju, proti kādi uzdevumi mums varētu rasties no tā. Un līdz ar to tā būtu viena īslaicīga darba grupa, kas dažas reizes tiktos, bet tās darbs nebūtu ilgtermiņa. Un, ja mēs patiešām tā rīkosimies, tad mums vajadzētu izmantot katru iespēju uzturēt eh, kontaktus ar tiem sarunu partneriem, kas mums bija Kalifornijā, kā piemēram ar profesoru no Stanfordas universitātes, kurš jau pie mums bija uzklausīšanā, un tas bija ļoti interesanti. Un tāpat arī tā pēcpusdiena, ko mēs pavadījām ar jaunajiem Eiropas uzņēmējiem, uh, Tas bija tik eh, satraucoši, tajā bija tāds inovācijas spēks. Labi. Eh, līdz ar to eh, šis darba kārtība, šī darba kārtība ir pieņemta, un man būs jāķers pie darba kārtības punktiem. Resursu ziņā efektīva Eiropa, sāksim ar to un dosim vārdu referentē Lēnai Ekai. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka komitejas darbs arī ir efektīvs resursu ziņā. Šodien ir sevišķi tikai daži deputāti, un pat tie, kas ir ieradušies, tietoties ir ļoti gatavi un apņēmības pilni strādāt pie šī jautājuma. Resursu efektīvā Eiropa. Tā ir viena no tēmām komisijas stratēģija 2020 Tur mēs izskatījām šo jautājumu politiskās grupās un arī komitejā. Šeit stratēģijā ir vairākas flagmaņa institīvas, un resursu efektīva Eiropa ir viena no šādām institīvām. Un kāpēc šāda inicitīva? Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi darboties šajā virzienā, lai radītu darba vietas, nodrošinātu izaugsmi. Un šeit ir vairāki aspekti. Vispirms, ja mēs runājam par izēvielām. 95% dzelsrūdas Eiropā atrodas Zviedrijas ziemeļos, un tā ir viena lieta. Par redzemju elementiem. Šeit runātāji paņem tējas krūzīti arī resursu efektīvā veidā. Un šeit eh, šie, šie redzamie elementi ir ļoti svarīgi jaunajām tehnoloģijām, medicīniskām iekārtām, datoriem, arī veidzinamām tiek izmantoti šie elementi. Tālāk eh, termināli dažādi tiek importēti Eiropā. Un mums ir, ir ļoti augsta atkarība no importa dažādā ziņā. Un, ja mēs atgriežamies pie resursu efektivitātes, kādā veidā mēs atrisināsim šo jautājumu? Vai mēs kaut ko pārstrādājam, vai kādā veidā mēs atpakaļ ieliekam šos resursus, kas ir izlietoti jau iepriekš kaut kur citur? Šeit ir tikai viens piemērs, kā izēvielas un resursu efektivitāte tiek nodrošināta. Mēs uzskatām, ka tas viss iet roku rokā. Kas mums būtu jādara, lai saglabātu konkurētspēju un lai saglabātu arī draudzīgumu pret vidi. Mēs redzam, ka šis jautājums tiek saistīts arī ar iedzīvotāju skaitu palielināšanos visā pasaulē. Un vēl viena joma, kur mums vajadzētu padomāt par resursu efektivitāti, ir pārtiks joma, pārtiks ražošana. Un par fosforu runājot. Fosforu izmanto kā minerālu mēslojumu. Mēs zinām, ka fosfors kā izraktenis. Tas ir līdzīgs kaut kur oglēm, tāda fosforu roka raktuvēs, bet uh, drīzumā šie krājumi izbeigsies, varbūt pēc 30, 35 gadiem, un tas ir ļoti bīstami, ja jums nebūs pietiekami daudz fosfora augsnē, tad augi kļūs aizvien mazāki un paliks aizvien celtenāki, un pēc dažiem gadiem vairs nebūs iespējams audzēt neko zemē. Un tad vēl viens piemērs, kāpēc resursu efektivitāte un izēvielas ir saistāmi jautājumi. Ko mēs darām ar fosforu šodien? Ļoti daudzas dalībvalsts eksploatē fosforu pārāk daudz un nav nekāda efektivitāte fosforu izmantošanas ziņā. Fosfors tiek pārvērsts par fosforskābi, tas tiek nolaists ūdenī, tur sāk vairoties aļģes. Un mazākais, ko mēs varam darīt, ir darboties lauksaimniecībā eh, resursu efektīvā veidā, tā lai mūsu lauksaimniecībā būtu vēl fosfora rezerves uz kādiem tuvākajiem desmit gadiem. Šeit mums ir jāsaista šis jautājums ar zinātni, varbūt ir iespējams kaut kādā alternatīvā veidā aizstāt fosforu kādu citu minerālu mēslojuma veidu. Es nezinu, kā lai to izdara. Tikai gribu pasvītrot, ka šis jautājums ir saistīts ne tikai ar vīdi, resursu efektivitāti, ir ļoti saistīts jautājums arī ar konkurētspējas saglabāšanu, darba vietas, ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja, tādi jautājumi. Un mums ir jāizmanto ja mūsu resursi ļoti prātīgā veidā, daudz prātīgāk nekā to mēs darām tagad. Uh, EP7 vidusposma pārskats arī ir jautājums, kas ir saistīts. Arī astotā ietver programma FP8 ir kaut kas tāds, kas ir jāizskata. Mums ir jāsavieto šis jautājums arī ar flagmaņa iniciatīvām, resursu efektivitāti, jāizmanto arī citi politiskie instrumenti, kas tiek pieņemti likumdošanas mm, ceļā tagad. Uh, Un vispirms mums ir jāieskatās problēmās, mums ir nepieciešami iegūt daudzus jaunus faktus, ir jāstiprina zinātne atsevišķās jomās, un ir vajadzīgs arī skatīties, kas mūsu rīcībā ir inovācijas ziņā, kādi ir mūsu instrumenti, vai mēs nevarētu fokusēt inovācijas vairāk uz tām jomām, kas mums ir tīpaši vajadzīgs. Uh, Es eh, varu iedomāties, ka nākotnē mums arī būs vajadzīga pārtika, būs vajadzīgs mašīnas, telefoni, baterijas, eh, vajadzēs eh, stiprināt dažādas iekārtas, vajadzēs arī izmantot medicīniskās iekārtas slimnīcās. Un kā jau es teicu, ņemot vērā arī vispasaules demogrāfiskās tendences, sāsnāsies vēl kādas citas problēmas, mēs redzam, ka pasaules iedzīvotājs skaits palielinās, un tāpēc mums vajadzēs būt vēl vairāk efektīviem resursu ziņā, kā iepriekš. Par šo jautājumu gan ir runāts jau gadu desmitiem ilgi, bet tagad šī problēma ir kļuvusi tīpaši aktuāla. Un ar šiem vārdiem uh, apmēram esmu paudus to, ko rakstīšu savā atzinumā. Un tāds būs arī manas iesniegtā teksta saturs. Un vēl es dzirdu un zinu, ka varētu būt arī kāds paziņojums vai priekšlikums no komisijas. Tas esot plānots augustā. Tad varētu būt tā, ka mēs apvienojam darbus, divus darbus ar vienādu saturu. Mums vajadzēs, ap citu, pacelt šo jautājumu sarunā ar koordinātoriem priekšsēdētāji kungs, ko mēs darīsim šajā ziņā. Bet es labprāt uzklausīšu arī kolēģu komentārus un beigšu arī savus ievadvārdus šeit. Herzlichen Dank, kolēģi. Paldies. Eh, vārds Jereka kungam. Jestem takim optymistą, jak chodzi o ten dokument. Paldies! Godīgi sakot, es eh, neesmu tik optimistisks, kad ir runa par komisijas dokumentu. Es to pieņēmu zināšanai, tomēr man grūti nākas saprast, ka, par ko tad īsti komisija tur runā. Resursi, tas ir tāds ļoti vispārīgs apzīmējums. Es domāju, ka mums vajadzētu to definēt precīzāk. Ir agrāri resursi, ūdens resursi, zivsaimniecības resursi un tā tālāk. Es domāju, ka šis uh, apzīmējums var tikt interpretēts ļoti plaši. Kad ir runa par minerālu resursiem, tad es atkal brīnos. Ir arī butikofēra ziņojumu projekts. Un tad sanāk, ka mēs vienu un tā pašu lietu skatām divas reizes. Varbūt mēs varētu arī definēt šo jēdzienu tā, ka runa ir par lauksēmniecības resursiem. Piemēram, vēja, purki, vāc, vēja parki Vācijā un uh, Arī šajā gadījumā es brīnos, kā tad tie resursi tiek izmantot, un manuprāt, tas nenotiek pietiekami efektīvi. Manuprāt, būtu vērtīgi pievērsties lauksaimniecības un ūdens resursu efektīvai izmantošanai, un šajā sakarā mums ir problēma ar ūdens resursiem Polijā un pat visā Eiropā. Esmu pārliecināts, ka uh, nu, tas nav tik dramatiski kā Palestīnā, kur trūkst ūdens, vai uz robežas starp Turciju un Sīriju. Kas uh, notiks tad, ja, piemēram, uz Nīlas tiks uh, iz, uzbūvēts kāds aizsprosts? tad tas, tas var izraisīt karu Āfrikā. Tāpat arī ir svarīgi zināt, kā šie resursi tiek mērīti, un tur arī nav nekādu priekšlikumu no komisijas. Gan direktīva, gan mūsu priekšlikums, eh, tur ir tāda ļoti vispārīgi Uh, spriedumi, ka tai vai citai lietai jātiek pasargātai, to mēs jau zinām, bet kā to darīt un kādas būs prioritātes šajā procesā? Un tieši šīs prioritātes, manuprāt, ir būtisks, un to trūkst. Tik tālu no manas puses. Paldies! Paldies, Marcinkievičs kungs! Panie Przewodniczący, zain... Paldies, priekšsādātāji! Ar lielu interesi es sekoju līdzi komisijas eh, darbam, un ir svarīgi, lai Eiropas parlaments piedalītos aktīvi darbā pie šī priekšlikuma. Arī es vēlētos brīdināt no pārmērīga optimisma, jo ir svarīgi, uh, ne tikai tas, kā mēs resursus izmantojam, bet arī, ko mēs daram ar atkritumiem, vai mēs tos apsaimniekojam efektīvi, vai resursu izlietošana ir videi draudzīga. Tāpat arī svarīgi ir padomāt no tiesību aktu viedokļa par to, kā vide tiks izmantota un, un kāda noteikuma ar to būs saistīti. Mums ir jādomā par to, ka izēvielu cena var eh, novest pie situācijas, kad sabiedrības nabadzīgākā daļa šos resursus nevar izmantot. Tāpat arī ir eh, jāpadomā, kādas izmaksas tiek sektas Eiropas Savienības un kādas uh, valstu līmenī. Tāpat arī mums ir zināmi emisiju mērķi līdz 2015. gadam. Svarīgi ir, lai mēs līdzīgi kā Ķīnā vai Korejā iesaistītu uh, valsts līdzekļus, lai uh, izmantotu uh, kopējos resursus. No vienas puses mums ir jāmaina patērētāju attieksmi, ražošanas metodas, bet no otras puses ir jābūt arī valstu līdzekļiem. Tāpat arī runājot par jaunajiem resursiem, kā piemēram slānekļa gāzi, arī tie ir jāizmanto, bet no otras puses eh, arī jāturpina izmantot esošās tehnoloģijas, tādas kā CCS. Tāpat arī jābrīdina, ka daži no resursiem tiek izmantoti pārāk daudz un citi atstāt novārtā. Rezultātā var tā notikt, ka Eiropas ekonomika turpmāk vairs neattīstās, ka tā ieslīgs stagnācijā. Vienmēr ir gan optimistiski, gan pesimistiski scenāriji, un mums vajadzētu ņemt vērā tos visus. Tāpat arī vajadzētu padomāt, kā enerģijas un līdzīgu resursu cenas mainās. Tikai tad mēs varēsim īstenot komisijas mērtiecīgos plānus. Es ceru, ka ziņojumā tiks uh, skatītās tēmas virzītas tā, lai mēs resursus Eiropā varētu izmantot ilgtspējīgi. Paldies kolēģim. Tālāk vārds kolēģim Bitikoferam. Paldies priekšsēdētāji. Jā, šo tēmu. Mm, attiecībā uz šo tēmu būtībā es varētu lielā mērā piekrist ēkas kundzei bet īsumā runājot par dažiem punktiem, kas man ir e, īpaši svarīgi, šī ir laba iespēja veidot jaunu uh, sapratni attiecībā uz mūsu tautsēmniecības uh, veidu. Tāpat arī ir skaidrs, ka ir vajadzīga, vajadzīgs resursu efektīvs ražošanas veids, jo resursi ir svarīga mūsu tautsēmniecības daļa. Un pat tās vielas, ko mēs šodien uzskatām par atkritumiem, ir svarīgi, lai arī tās mēs spētu skatīt kā resursus. Tālāk es uzskatu, ka neviens pasaulē tik daudz neimportē resursus, kā mēs šeit Eiropā rēķinot uz cilvēku gadā, tāpēc tas mums ir īpaši svarīgi - trīs tonnas uz cilvēku gadā. Un tāpēc Eiropa ir īpaši atkarīga no resursu importa, un Eiropas tautsēmniecība var īpaši daudz gūt no resursu efektīvas izmantošanas. Tāpat arī mums ir vajadzīgas uzticamas metodas, resursu izlietošanas efektivitātes noteikšanai. Mēs eh, bez skaidriem mērījumiem varam eh, pieņemt daudz secinājumus, ko nemaz nebūs iespējams pārbaudīt darbībā. Tāpat es arī piekrītu Gerika kungam, ka nevajadzētu jautājumus eh, skatīt dubulti. Un tāpēc uh, ir, ir akcenti, par kuriem varētu runāt izteiktāk šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka ir svarīgi definēt skaidrus instrumentus, kas varētu būt noderīgi, un jo īpaši arī mm, diskusijas centrā ir jābūt MVU atbalstam, sociālajai dimensijai Es domāju, ka mēs nevarēsim darboties īpaši efektīvi, ja mēs aprobežosimies tikai ar ekoloģisko mm, skatpunktu vai arī ļausim ekoloģiskiem skatpunktam nonākt konfliktā ar sociālo. Visu beidzot, es uzskatu, ka mums vajadzētu intensīvi meklēt kādu uh, Uh, kompromisu punktu starp uh, standartiem un efektivitāti, jo šīs tēmas ļoti bieži vien pārklājas. Paldies! Komisijas vārdā. Ā, vēl kāds runātājs pieteicies. Tātad uh, nākamais runās komisijas pārstāvis. Mr. Dunjan? Duncan Johnson. Duncana Johnsona kungs. Mr. Johnston. Paldies. Es esmu Johnstons no sekretariāta. Liels paldies par iespēju uzstāties šeit un arī runāt par flagmaņu institīvām. Mums ir jāuzskatās par procesa sākumu. Flagmaņa institīva tika pieņemta janvārī šogad, Un šajā institīvā ir atzīmēts kopējais ietvers, ir atzīta problēma, attiecīgie resursi, ko mēs ietveram resursu efektivitāte, te ir dabas vide, arī izēvielas un visi citi resursi. Un šajā institīvā ir mēģinājums sakārtot ilgtermiņa perspektīvā šo jautājumu. Šeit eh, ir ietverts vairākas iniciatīvas, par tām ir runāts. Divas iniciatīvas eh, tiks pieņemtas ar ilgtermiņa perspektīvu, un divas pārējās iniciatīvas tiks apstiprināts vēlāk šogad. Un divas svarīgās, kas jau ir pieņemts, ir klimats 25 ceļa karte un baltā grāmata transporta jomā, un vēlāk šogad rudenī būs ilgtermiņa perspektīva Eiropas Savienības enerģētikas sistēmā arī līdz 2005. gadam un arī eh, ceļvedis līdz 2050. gadam resursefektīvai ekonomikai. Un es ceru, ka mēs gada beigās varēsim to kopīgi apspriest. Tad principā šis process ir tikai sākumā. Šeit ir iezīmēts ietvers un mērķi, bet eh, visas tās detaļas, tās nā, ienāksies vēlāk. Un ir īpaši runājot par ceļvedi resursu efektivitātei, kas eh, nāk, parādīsies augustā vai augusta beigās. Es eh, saprotu, ka atsevišķi deputāti ir pauduši bāžas, ir par kritērijiem, efektivitātes kritērijiem jautājums. Tiešām šis jautājums ir kaut kas tāds, ko mēs akcentēsim eh, mūsu paziņojumā augustā. Bez šiem mērīšanas kritērijiem mēs nevarēsim novērtēt mūsu progresu. Paldies, priekšsēdētāji! Danke sehr. Damit können wir die Beratung paldies. Um, vēlreiz vārds Ekas kundzē. Paldies, priekšstādātē. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par komentāriem. Mēs atbalstam šeit izteiktās bāžas, un mēs atbalstam arī šī teksta kopīgās nostādnes. Es atgriezīšos pie tā, ko teicu iepriekš. Koordinātoriem tomēr ir jāņem vērā tas, ka par šo pašu tēmu nāks, e, būs izdots arī ceļvedis. Pēc um, dažiem mēnešiem, burtiski varbūt vēlāk koordinātoru sanāksmē vajadzētu padomāt, kā saskaņot šīs divas virzības. Uh, Labi, vislabāk būtu tad, ja mums būs ideja, kā rīkoties vēl pirms visām lielajām diskusijām. Labi, tad nākamais darba kārtības punkts, ja jūs neiebilstat, mm, tad, tad eh, jauna prasme un darba vieta programma, kolēģis Cavēlē referents, un viņam arī došu vārdu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, tādie kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties Bastosa kundzei par absolūti lielisko ziņojumu Šajā ziņojumā ir ļoti plaši izskatīts jauno prasmju darba vietu. Um, paziņojumā izteiktais jautājums. Un es esmu ITRE komitejā. Es esmu atzinuma sagatavotājies, varētu paust eh, savas, mm, savus novērojumus. Un tieši šādi vispirms mums vajadzētu akcentēt mūža izglītības politiku. Tas viss, lai mūsu darba tirgus labāk funkcionētu. Šeit mums ir jāpasvīt metro, integrācija, kompetences, arī digitāla lasīt prasme, kompetence. Uh, un vēl ir jāuzlabo darba mobilitāte dalībvalstu vidū, tāpēc mēs piedāvājam izveidot visu Eiropas dienestu, kas būs atbildīgs par augsti kvalificēta darba spēka novirzīšana no es valstīm, kur ir augsts bezdarbs, uz tādām valstīm, kur ir pieprasījums pēc augsti kvalificēta darba spēka. Tādā veidā eh, dienas arī atbalstītu Eiropas tirgus ar pievienoto vērtību radīšanu. Un tad mēs varētu atrisināt arī darba spēka, tīpaši jauniešu migrāciju uz trešajām valstīm. Treškārt, mums ir jāgarantē tāda vide, kas ir labvēlīga uzņēmē darbībai. Tas, lai a, piesaistītu investīcijas, kas savukārt radīs jaunas darba vietas. Paziņojumā ir piedāvājums samazināt darbspēka izmaksas, kas nav saistīts ar algu. Tas stimulēšot izaugsmi, bet augstāki nodokļi par emisijām, par enerģētiku, lai kompensētu ienākumu krišanos un sociālos maksājumus, tas varētu novest pie nevienlīdzīgas logu uzņēmumiem, tas novedīs arī pie augstākām darba eh, ražošanas izmaksām. Tādā veidā darba vietas tiks iznīcināts tā vietā, lai radītu jaunas. Un vēl e, ETS schēmā jau ir nodokļu schēma iestrādāta. Tur ir ņemti vērā arī nostādījumi no vidas politikas. Un es še, savā atzinumā gribētu pasvītrot, ka ieņēmumu krit izpratums sociālā jomā būtu finansējums, izmantotās metodas, ko piedāvā Eiropas komisija, un tad būs vismazākā ietekme uz konkurētspējas zudumu. Paldies! Ganz herzlichen Dank. Gibt, uh... Paldies, vai kāds vēlas izteikties? Debaģis kundze, jūsu kārta. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo... Paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka mūsu priekšā ir ļoti svarīgs ziņojums, kurā ir aplūkot ļoti svarīgi faktori Eiropas nākotnē un mūsu jaunatnē. Un vienīgais, Eh, kā radīt jaunas darba vietas, ir eh, apmācīt topošos strādājošos labāk, nodrošināt labāku izglītību, apmācību, un tādā veidā Eiropa varētu pretoties pašreizējai krīzei uz tādu stabilu pamatu, kas mums varētu nodrošināt izaugsmi, labklājību un uh, labu dzīvi visiem cilvēkiem turpmākās desmitgadēs. Uh, MVU sektora jaunās iniciatīvas noteikti būs solis uz priekšu. Eiropai jābūt attīstības avangardā, īpaši runājot par izglītību un apmācību, sagatavojot savus uh, strādājošos darba vietām. Un tādā veidā mēs labāk varēsim cīnīties uh, pret bezdarbu. Un tas arī viss ir stratēģijas 2020 uh, uh, ietvarā. Jaunie cilvēki ir Eiropas nākotne, un viņiem jābūt mūsu prioritātei, izstrādājot mūsu izglītības un mācību programmas. Tāpat mums vajadzētu viņus sagatavot arī izglītībai mūža garumā un jānodrošina šīs iespējas. Arī inovācijas ir ļoti būtisks kritērijs stratēģijā darba vietu radīšanai. Eiropas parlaments un it īpaši mūsu grupa, eh, sociālistu grupa, mēs eh, ļoti gribam nodrošināt to, lai cilvēki būtu sagatavoti darba vietām, lai tiktu radīts jaunas kvalifikācijas. Protams, taupības eh, apstākļos un samazrot finanšu līdzekļus ir ārkārtīgi svarīgi turpināt un investēt nākotnē, investēt mūsu jaunajos cilvēkos, kā jau referenta teica. Mums ir nepieciešams eh, darbināt savu iztēli un izdomu, jābūt inovatīviem tā, lai mēs varētu saglabāt savu konkurētspēju. Tāpat laikā, protams, jāturpina iespējas radīt darba vietas miljoniem jauno cilvēku, kas pašreiz ir bez darba. Frau Ek. Ekas kundze. Uh, I, I... Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentam par tekstu. Es domāju, ka lielākā daļa teksta ir ļoti laba, bet trešais punkts man ir rada zināmas bāžas, ka mums vajadzētu prasīt komisijai, lai tā izveidot visu Eiropas dienestu darba spēkam un vakancēm. Es nezinu un nedomāju, ka tā ir Eiropas Savienības kompetenci un atbildību, domāju, ka vajadzētu padarīt to vieglāku privātām aģentūrām vai valsts aģentūrām. Un jāprasa, lai dalība valstis cenšas nodrošināt to, lai nacionālās aģentūras šajā jomā varētu nodrošinātu visas attiecības, visas prasības attiecībā uz darbinieku migrāciju un uz, tā teikt, starptautisku darbvietu nodrošināšanu, jo bieži vien uh, tiek eh, izmantots vietējs darba spēks un pat ne reģionāls, pats ne nacionāla līmeņa un ne Eiropas līmeņa. Tātad trešajā punktā es gribētu eh, to rakstīt savādāk, tātad aicināt dalību valstis, lai tās veiktu šo attiecīgo uzdevumu. Jo, kā es teicu, nedomāju, ka komisijai vajadzētu apsvērt visu Eiropas dienestu izveidošanu šajā jomā. Un turpat par subsidiaritāti. Piektajā punktā. Tur ir runa par eh, ar darbu algu nesaistītu darba izmaksu samazināšanu un eh, sociālajām izmaksām. Uh, tā atkal ir dalību valstu funkcija un uzdevums. Pilnībā piekrītu par e-prasmēm un nepieciešamību tās nodrošināt un palīdzēt uh, MBU. Un es gribētu vēl vienu punktu iekļaut šai uh, ziņojumā, kur būtu runa tieši par inovāciju un par nākošo soli, par inovāciju industrializāciju. Šai jomā mēs esam ļoti vāji un bieži vien redzam, ka ļoti labi produkti uh, tiek ražoti vai uzsākt to ražošanu Ķīnā, Korejā un citur, kur kaut gan šos produktus ļoti labi varētu izgatavot Eiropā, un es labprāt iekļautu šajā tekstā punktu attiecīgi par šo jautājumu. Bitte, Herr Brezina. Brezinas uh, kungam vārds. Uh, rovněž uh, jsem spokojen s tím, že Paldies priekšsēdētāji. Arī man patīk tas, ka Eiropas Savienībā tiek skatīts šis jautājums, taču netik labi patīk uh, problēma, kuru pieminēja jau Ekas kundze, proti, ka Eiropas līmenī jāveido jaunas aģentūras. Te es vēlētos teikt, ka es piekrītu tai daļai kur uh, viņi sacīja, ka tas ir uh, dalību, valsto, dalību valstīs skatāms jautājums. No otras puses, es gribētu uzsvērt, ka ik vienam no mums ir jāuzņemas personīgā atbildība par savām nodarbinātības iespējām, jo mūsdienās daudzu bezdarbnieku CV izskatās tā, ka viņus varētu nodarbināt tikai valsts, un ir tik daudz citu dažādu profesionālās kompetences jomu, kur uh, viņi varētu strādāt, un ik viens pats par to ir atbildīgs. Dalību valstīm vajadzētu nodarboties ar skolēnu, ar jauniešu izglītošanu, apmācīšanu tajās profesijās, kas ir tirgu pieprasītas. Paldies, kolēģis Odī. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu ierosināt pārdomāt to, kā nodrom, nodrošināt labāku sociālo dialogu Eiropas Savienībā. Uh, Katrai dalībvalstī, protams, ir savas organizācijas, kas veic šo sociālo dialogu starp eh, strādniekiem un eh, darba devējiem, bet es domāju, ka ir pienācis laiks, lai ar komisijas palīdzību un parlamentu palīdzību mēs varētu radīt uzticamību sociālajiem dialogam Eiropas Savienības līmenī visos jautājumos attiecībā uz izglītības politiku, jo kurš gan vēl labākā strādājošie inženieri un ķīmiķi, piemēram, viņi zina, kas vislabākais, kas nepieciešamākais ķīmijā, un tas pats uz citām jomām attiecās bankām, finansistiem un tā tālāk. Līgumā ir instrumenti, kas ļauj Eiropas Savienības līmenī nodrošināt sociālo dialogu, un uz to mēs arī aicinām dalību valstīs. Tātad ir nepieciešams darba sociālo tiesību attīstīšanas process, kas ļautu labāk veikt sarunas par uh, fleksidrošību, par elastrošību. Es domāju, ka Eiropas komisijai šeit vajadzētu pie tā strādāt, un es domāju, ka mēs varētu panākt ļoti nopietnas panākums tieši sociālo partneru uh, labā. Šie sociālie partneri pastāv, bet dialogs arī pastāv, bet viņi nepietiekami izmanto savas iespējas uh, veicināt šo sadarbību. Nächster hat noch der Kollege Bütikofer. Paldies, tālāk vārds Bütikofer kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties uh, referentei un uh, izteikt piezīmes par dažiem no priekšlikumiem. Piemēram, numur divi, otrais punkts, manuprāt, būtu labāks, ja mēs pie IKT pieminētu arī tā dēvēto zaļo prasmju nepieciešamību dažādās industrijās. Runājot par trešo punktu, jāteic, ka pāris kolēģi jau izteica kritisku piezīmi, un arī es neuzskatu, ka tāds visai Eiropas dienests būtu galvenais mērķis. Uh, Ceturtajā punktā man būtu svarīgi, lai jo īpaši uzsvars tiktu likts uz tādām jomām kā pētniecība, attīstība un investīcijas, kā arī prasmes, jo īpaši mēģinot eh, padomāt, kādu lomu mazie un vidējie uzņēmumi var spēlēt inovāciju attīstībā turpmāko gadu laikā. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai visi runātu par birokrātijas mazināšanu, bet eh, brīdī, kad Eiropas Savienība kaut ko patiešām var darīt, kā piemēram atbalstu MVU, uh, pētniecības un inovāciju atbalstu, ka tur mēs neesam pievērsuši gan uzmanības. Tālāk runājot par piekto punktu, es labprāt to papildinātu, norādot, ka mm, vajadzētu pieminēt ne tikai industriālo konkurētspēju, bet arī darba ņēmēju sociālo aizsardzību. Paldies! Pateicos! Džiupu kungs. E, e, Paldies, priekšsēdētāji. Un pateicos par e, šo dokumentu. Es to uztvēru ar lielu prieku, jo redzu, ka mazo un vidējo uzņēmumu loma it sevišķi IT jomā tiek novērtēta, un es esmu pārliecināts, ka eh, šīm eh, piezīmēm vajadzētu eh, kalpot, lai parādītu nozares iespējas un iespējas turpmāk attīstīt tajā darbojošos cilvēkus. Tāpat arī šim profesiju aptvērumam varbūt nevajadzētu būt visaptverošam, bet vajadzētu runāt par konkrētām spējām. Uh, aizvien vairāk uzņēmēji kļūst inovatīvi, un tāpēc uh, turpmākā attīstība, mūža izglītība kļūst aizvien būtiskāka. Es vēlējos arī vērst uzmanību uz to, ka apmācība, kā šeit ir norādīts, ir ārkārtīgi būtiska. Es atceros uh, sarunu šeit mūsu komitejā, kurā tika norādīts, ka Eiropa tikai tāpēc zaudē konkurencē ar ASV, ka mēs izglītojam zinātniekus, bet neizglītojam uzņēmējus, kā tas tiek darīts ASV. Un es uzskatu, ka šo ASV pieredzi mums vajadzētu izmantot un izglītot arī tādus cilvēkus, kas ir spējīgi izveidot mazu vai vidēju uzņēmumu, un šie uzņēmēji aug uh, ar laiku, un uh, tādējādi tirgus kļūst uh, spēcīgāks. Inovatīvu darbinieku izglītošanai nevajadzētu būt ierobežotai tikai ar tehniskajām zināšanām, bet viņiem vajadzētu mācīt arī tādu abstraktu domāšanas veidu. Pieredze liecina, ka radošums Amerikas Savienotajās valstīs tiek vērtēts ārkārtīgi augstu, un uh, tādējādi darbinieks tiek uzskatīts par kompetentāku. Runājot par darba tirgu kā tādu, Eiropai ir vajadzīgs vairāk darbinieku tehniskajās profesijās, bet arī vairāk uzņēmēju šajā jomā. Tādās valstīs kā Polijā, manā dzimtenē, arī ir situācija, ka cilvēki tiek izglītoti profesijās, eh, kurām ir maz sakara ar tehni tehnoloģijām, tās ir humanitārās zinātnes. Un tāpat arī trūkst augstskolu, kas to spēj darīt, eh, ir lielas izmaksas. Un eh, līdz ar to skolas atsakās izglītot eh, potenciālos darbiniekus tehniskajās zinās. Šobrīd Polijā ir iespēja piedāvāt konkrētas studiju programmas, lai cīnītos ar šo deficītu. Tāpat arī es varētu piekrist Piero D. prognozēji. Viņš sacīja, ka sociālais dialogs ir ārkārtīgi svarīgs un nepieciešams. Es domāju, ka tieši tā arī ir. Un tāpat arī būtu svarīgi, lai mm, te būtu aktīvas arī arotbiedrības, piemēram, Polijā. Nevarētu teikt, ka komisijas diagnoze ir ļoti laba, nē, drīzāk problēma ir tajā, kā šīs idejas varētu īstenot. Un tāpēc ir svarīgs sociālais dialogs ar darba ņēmējiem un darba devējiem, jo tikai eh, tā var gūt kādas garantijas panākumiem un augļus mūsu debatēm. Paldies! Paldies, vai kāds ir gatavs izteikties komisijas vārdā? Tātad kāds no komisijas? Jā, lūdzu. Yeah, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par ļoti atbalstošo atzinumu par flagship iniciatīvu. Kā jūs zinat, flagship iniciatīva ir paredzēta, lai atbalstītu 75% nodarbinātības mērķi, kas ir iero, ievērojams uzdevums, jo apmēram 23 miljoni šobrīd cilvēku ir bez darba. Paturot prātā to, šai darba kārtībā ir vērsta uzmanības četrām prioritātēm - uzlabot darba tirgu, uh, elastrošību, iemaņu attīstību un darba kvalitātes un darba nosacījumu saskaņošanu. Un visbeidzot, un nemazāk svarīgi, ir jārada šīs darba vietas. Šai kontekstā, kā jau es teicu, 23, cilvēku, 23 miljonu cilvēku šobrīd ir bez darba, un ļoti daudzos gadījumos darba devēja zināmos sektoros neatrod sev strādājošos ar konkrētām iemaņām. Un tieši tāpēc šī iemeņu attīstība un saskaņošana ir ārkārtīgi svarīga, kā jau vairāk no jums arī norādīja. Tāpat arī e, IKT iemaņas ir ļoti, ļoti būtiskas. Ja drīkst, es gribētu informēt, ka flagship iniciatīvas īstenošana notiek kā paredzēts Daži no jums uh, minēja, cik svarīgi ir iesaistīt sociālos partnerus, paturot to prātā. Pirmais trīspusējais sociālo partneru fórums tika organizēts šī gada martā. Tur tikās uh, sociālie partneri no dalību valstīm, kas ir iesaistīti uh, šīs flagship iniciatīvas ieviešanā un elastrošības nodrošināšanā. 14. novembrī notiks vēl viena uh, Uh, iesaistīto pušu konference par uh, elastrošību. Tur būs iesaistīti arī sociālie partneri un Eiropas parlaments, ņemot vērā uh, to paredzēto sanāksmi, būtu ļoti labi, ja šis ziņojums arī varētu dot ieguldījumu konferences darbā, un mēs gaidam, kad gala ziņojums arī tiks pabeigts un izstrādāts. Paldies! Paldies un vārds Savils kundzei! Paldies priekšsēdētāji! Pirmām kārtām es ļoti pozitīvi vērtēju ieteikums un priekšlikums no kolēģiem attiecībā uz uh, ziņojuma atzinumu projektu. Es ievēroju priekšsādātāju kungs, ka vairāk, vairākums mūsu vidū vērs uzmanību tieši uz trešo punktu, kuras ierosina izveidot visu Eiropas dienestu. 1. maijā Tā tad ir nodrošināta brīva darba kustība uh, Eiropas Savienības dalību valstīs, un uh, ir centieni likvidēt dažādus birokrātiskus uh, šķēršļus. Nodarbinātības ģenerāla direktorāts virzās uz to, lai veicinātu mobilitāti. Tāpat laikā mēs esam ievērojuši, ka daudzas dalībvalstis slēdz divpusējas nolīgumus par uh, izglītot darbspēka apmaiņu. Piemēram, Spānija ir parakstījusi divpusē līgumu ar Poliju un arī citas valsts slēdz šādus līgumus. Ko es gribētu ierosināt komiteju? Redzu, ka notiek šādas lietas. Ja mums ir vienots tirgus, tad mums jābūs arī vienots eh, Eiropas darba tirgus. Un ja nav Eiropā centrālas institūcijas, kas pie tā strādās, tad Skatīsimies, kādas citas risinājumi ir iespējami. Varbūt kādas privātas aģentūras, bet eh, šādam privāt, eh, centrālam centram vai aģentūrai vajadzētu nākt no Eiropas institūciju puses. Es vienmēr pozitīvi vērtēju Buitkofer kunga teikto par sociālo aizsardzību strādājošajiem. Gribētu piebilst, ka ievēroju, ka komisārs Andors kungs pirms mēneša apmēram izteicās un viņš izmantoja vārdu encourage, veicināt vai aicināt. Tātad viņš veicina darba mobilitāti starp dalību valstīm. Starp tām dalību valstīm, kurās ir nepieciešams darba spēks vai arī kurās ir uh, izglītos darba spēks. Arī tas būtu jānodrošina, un to es arī gribētu piebilst saistībā ar trešo punktu. Paldies! Danke sehr. Damit ist dieser Tagesordnungs. Paldies. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie šī darba kārtības punkta. Ah, atvainojiet, Velodīkungs grib izteikties. Es atvainojos, ka ņemu vārdu vēlreiz priekšsēdētāja kungs, bet eh, komisijas pārstāvi eh, teiktajā es saklausīju, varbūt tā bija tulkojuma kļūda. Eh, tika runa, bija runa par konferenci 14. novembrī. bet 14. novembris ir Strasbūras sesijas laiks, tā ka es nezinu, vai es pareizi sapratu šo datumu, vai tiešām bija 14. novembris. Pajautāsim komisijai, vai tā ir? Jā? Yes, indeed, indeed, that, that. Jā, tā tik tiešām ir, tāds ir šis datums. Tā ir pirmdiena. Öfter ein Problem. Jā, bieži tas sagādā problēmas. Man jau dažas reizes tā ir bijis, ka Briselē komisija ir noteikusi, norik, nolēmusi rīkot sanāksmes datumā, kad mēs esam Strasbūrā. Odīkungs. Jā, bet uh, ir grūti strādāt, ja komisija rīko pasākums un nepārbauda nesaskaņo datums ar parlamentu. Herr Vorsitzender, könnte nicht der Ausschuss zum Ausdruck. Priekšsēdētāji. Vai komiteja nevarētu lūgt komisiju uh, pārskatīt šo datumu un padarīt parlamentu darību iespējamu? Jā, parlaments to varētu darīt, saka priekšsēdētājs, bet vai parlaments to grib darīt? Visi vienojušies? Labi. Nu, tad tā arī darīsim, uzrakstīsim mazu vēstulīti komisijai, Mēs taču labprāt rakstam, komisija labprāt raksta vēstules, bet vai tā grib tās arī lasīt? To mēs redzēsim. Mm, jā, tātad. Ok, damit machen wir das, gibt einen Brief, aber Sie können diesen. Labi, tad rakstīsim vēstulīti. Un šim ziņojumam datums grozījuma iesniegšanai ir 21. jūnijas pulksten 12. 12. Tātad iebildumu nav pieņemts un ķersimies tālāk pie izēvielu jautājuma un aicināsim runāt kolēģi Bitikoferu. Viņš kā pirmais arī runās ar mikrofonu un pavisam oficiāli lūdzu vārds jums. Jā, nu, eh, bija skaidrs, ka kolēģe mēģinājums, kolēģi Langena mēģinājums te man novirzīt bija acīm redzams, bet es pateicos jums par jūsu rūpēm, priekšsēdētāji. Um, not, ir notikusi ēnu referentu tikšanās, un uh, es uh, uz šo tikšanos uh, sagatavoju 30 priekšlikumus par kompromisa grozījumiem, un uh, No savas puses varu sacīt, ka šī tikšanās bija neparasti veiksmīga. Mēs nevienā brīdī uh, nesaskārāmies ar tādām nepārvaramām grūtībām. Gluži pretēji noskaņojums bija ļoti konstruktīvs. Mēs uh, nebijām gatavi iziet cauri visiem uh, grozījumu projektiem, jo uh, daži vēl nebija uh, galīgajā versijā izstrādāti, tāpēc būs arī otrā kārta, kurā es mēģināšu iebildumus, kritiku un arī tādus paplašināšanas priekšlikumus um, apkopot, jo es ceru, ka beigu beigās e, mēs panāksim tādu vienotu pamatu, ko varēs daudzi atbalstīt. Šajās sarunās piedalījās frakcijas Tautas partija, Sociāldemokrātija, ALDE, ECR un Zaļie. Un e, no procedurālā viedokļa arī ir viena problēma ar termiņiem, uz ko es vēlos norādīt. Ārlietu komiteja savus grozījumus jau ir pieņēmusi, tāpēc tos bija iespējams ņemt vērā formulējot kompromisu priekšlikumus, bet eh, tā nav vidas komitejas un eh, tirzniecības komitejas gadījumā, kas iesniedza savus eh, grozījumus ļoti neilgi pirms mūsu ziņojuma tapšanas šeit, nu, viena vai divas dienas eh, pirms eh, tās dienas, tāpēc es nevarēju nodrošināt, ka visi šie grozījumi tiek iestrādāti kompromisa versijā. Tas arī zināmā mērā attiecas uz Deve komiteju, kas arī nāca klajā ar priekšlikumiem Un beigu beigās eh, mēs eh, bijām spiesti balsot, eh, būsim spiesti balsot par šiem grozījumiem atsevišķi, pa vienam, bet, manuprāt, tas nav negodīgi, jo procedūra nodrošina, ka visi šie grozījumi tiek iekļauti gala versijā. Es tagad neskatīšu pa vienam uh, kompromisa grozījumus. Es domāju, ka šobrīd uh, informācijas jau ir pietiekami, un uh, es labprāt uzklausītu ieinteresēto kolēģu komentārus vai jautājumus. Paldies, vai kāds vēlas izteikties? Sāksim ar ēnu referenti Ilskogas kundzi. Tak, herr ordförande. Eh, precis som eh, rapportören har redovisat. Paldies priekšsēdētāji, kā jau referents norādīja ļoti pamatoti. Mums eh, bija eh, sākotnēji sanāksme, ļoti interesanti, ļoti konstruktīva. Runājot par izēvielām, mēs tikāmies tātad visi ēnu referenti un jānorāda, ka Tas varbūt jūs pārsteigs, bet mums tik tiešām bija liela saskaņa starp dažādām politiskām grupām, un uh, tas attiecas uz lielāko daļu kompromisu grozījumu. Tātad uh, ziņojums ir ļoti labs, tas ietver ārkārtīgi daudzus svarīgus uh, aspektus, un runājot par izēvielu stratēģiju, tā ir. Tas ir ļoti plašs lauks, jo ir nepieciešams nodrošināt rizēvielām Eiropas eh, rūpniecību, bet tur ir izskatīti arī atkārtots pārstrādes un ieguves eh, aspekti, tāpat arī vides aspekti. Un stratēģijā, protams, jāņem vērā arī tirzniecības un attīstības eh, politikas un saistība ar vispārējo pasauli, ja tā varētu izteikt. Ir jānodrošina efektīva resursu izmantošana, kas, protams, ir ļoti būtisks elements. Un uh, mēs jau esam runājuši par to, mēs jau runājām par efektīvu Eiropa resursu izmantošanā, un šeit pastāv ļoti cieši tais, tieša saiknes starp Ekas kundzes ziņojumu un šo ziņojumu. Mēs esam centušies uh, tātad izvērtēt, kāda ir komisijas ierosinātā stratēģija. Tas, kas ir ierosināts, nav nekas neiespējams. Tā tad ir uh, zināma teksta daļa, kurā ir runa par noteiktiem pasākumiem attiecībā uz metodēm, bet ar to nepietiek. Mums ir nepieciešama daudz plašāka perspektīva un skatījums runājot par izēvielām. Un ierosinājums, kādu mēs esam izteikuši, un arī kompromiss, par ko mēs runājām, tas iet daudz tālāk, lai nodrošinātu šo paplašināto skatījumu, un tas ir mums ārkārtīgi būtiski. Mēs domājam, ka ir vēl citi ārkārtīgi svarīgi jautājumi, kurus vajadzētu risināt. Piemēram, jāizvērtē, cik tālu mēs esam ilgspējības nodrošināšanā un jādomā, ko varētu darīt attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku. Tāpat laikā ir jānodrošina arī mūsu pašu uh, nodrošināšana ar izēvielām šeit Eiropā. Mums ir uh, izaivielu rūpniecība industrija, kas pastāv mūsu dalību valstīs Eiropā, mūsu robežās, un ir jāņem vērā šo nozaru intereses. Risinot transporta plabējumu ir jācenšas nodrošināt arī ilgspējība un dzīvotspējas zināmām ieguvas metodēm, tāpat arī attiecībā uz otrreizējo pārstrādi. Uh, jādomā arī par darba vietu ražošanu. Tad, tad visi šie jautājumi ir saistīti un svarīgi, un, kā es teicu, mums ir nepieciešams ilgtermiņa skatījums. Mēs domājam, ka tas, kas ir ierosināts, iet pareizajā virzienā, bet nepieciešams spēlt vēl tālākus soļus. Ir viens elements, kas mūs zināmā mērā satrauc. Tā ir teksta daļa, kura runa par attīstību, attīstības politiku. Domāju, ka vajadzētu saglabāt to, kas ir tirzniecības e, jomā šai līmenī, jo mūsu vēlmes varbūt ne saskan ar citu polit ar politisko grupu vēlmēm un būtu nepieciešams panākt pie vienprātības šajā jautājumā, un es ceru arī, ka Buitkofer kungs varēs uh, panākt pietiekamu atbalstu šim priekšlikumam. Paldies! Paudel Castillo. Del Castillo kundze. Okay, no. eh, quiero de nuevo agradecer a nuestro colega Butikofer el trabajo que ha venido haciendo, que yo. Pa paldies. Integrando distintas. Paldies! Es gribētu pateikties Butikoferu kungam. Principā ir tā, ka mēs šeit cenšamies runāt par dažādiem politiskiem jautājumiem. Mēs cenšamies nonākt pie konsekventa teksta, līdzīgi kā tekstā ar izējiem materiāliem. Es gribēju runāt par vienu no kompromisu grozījumiem, kas mums šeit ir. Bet te ir viena teksta daļa, kur mēs redzam atsauksmi uz metāliem. Tas ir kompromisa grozījuma teksta beigu daļā. Sākumā mums ir pieminēt veseli dažādi izēju materiāli, kas nav komisijas ziņojumā pieminēti. Es domāju, ja mēs atsaucamies tikai uz atsevišķu vienu strateģisko izēvielu paveidu, piemēram, metāliem konkrēti. Tas ir tikai viens izēvielu veids. Mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ka citiem izēju materiāliem ir tikpat svarīga nozīme. Un arī tas viss ir atkarīgs no valsts. Strateģiskie fokusi akcenti varētu būt dažādi. Uh, Varbūt viena valsts ir īpaši noraizējusies par vienu izēvielas veidu, un citi kā raizējās par kaut ko citu. Varbūt ir valstis, kur domā pārsvarā par koku materiāliem, tur tie ražoti daudz tādi, un arī tie ir tāpēc īpaši svarīgi. Nevajadzētu atsevišķi izcelt metālu šajā grozījumā. Es, ap citu, runāju par ceturto grozījumu šī konkrētība izraisa man problēmas. Jo es uzskatu, ka tādā veidā mēs mm, diskriminējam vai neievērojam kādus citus izēvielu paveidus. Un varbūt, ka ir kāda dalība valstī, kur ir pilnīgi pamatota ieinteresētība, ir kādā citā izēvielā, kur varbūt metāli nav tik svarīgi, bet varbūt ir strateģisks intereses kaut kur citur, kaut vai koksni. Nu, tas, ko es runāju jau, tas norāda, ka tomēr šāda iespēja pastāv. Paldies. Herr Szymanski.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 Jā, pavisam droši grozījumi ir ievērojami uzlabojušies, jo īpaši attiecībā uz pārstrādi, tāpat arī attiecībā uz pašmāju izēvielu izmantošanu. Diezgan reti šajā ziņ, šādos ziņojumos mēs runājam par tiesisko ietvaru stiprināšanu, bet mēs esam pārliecināti, ka labāk vajag īstenot pašreizējos tiesību aktus. Es domāju, nebūtu mm, prātīgi ieviest papildu noteikumus, ja ir iespējams labāk īstenot jau esošos. Tāpat arī mm, būs nepieciešami jauni noteikumi. Tomēr, eh, lai tos eh, pieņemtu, ir vajadzīgs ietekmes izvērtējums kopējai eh, rūpniecības situācijai Eiropā. Es esmu drošs, ka Eiropas ārpolitiskā loma ir labi definēta un mūsu izēvielu politikas diplomātiskie aspekti ir ļoti nozīmīgi. Protams, ka prioritāte ir uh, resursu drošība Eiropai. Cevels kundze. Like thank... Paldies priekšsēdētājs, gribētu pateikties uh, Buitkofer kungam par ļoti labo darbu pie šī ziņojuma. Uh, pieprasījuma palielinājums pēc izēvielām pasaules mērogā nozīmē, ka Eiropas Savienībai jārīkojas, uh, jāizstrādā konkrēta politika, lai nodrošinātu, ka netiek apdraudētas, uh, nedra, apdraudēta Eiropas Savienības industrija. Pirmkārt, mēs uzsveram, cik svarīga ir pētniecība un izpēte, izstrādājot metodas ilgtspējīgai ražošanai, kas ir ļoti svarīgs faktors. Otrām kārtām mēs eh, atbalstam priekšlikumu, jo tas ļaus nodrošināt ar nepieciešamiem nesor, resursiem, ņemot vērā to, cik liels resursu pieprasījums ir pēc tā tādās valstīs kā Ķīna. Uh, Man ir jautājums, kāpēc mēs kompromisā nesam iekļāvuši to, cik svarīga ir atbilstoša kontrole un uh, noteikumi tirzniecībā ar šīm valstīm, vai tāpēc, ka mums ir nepieciešama tā teikt mīkstāk noteikuma attiecībā ar šīm valstīm, tāpēc, ka mēs uzsākam jaunas attiecības ar šīm valstīm, kas uh, iegūst izēvielas, un visbeidzot Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga loma spēlējot, eh, palīdzot šīm valstīm izmantot izēju materiālus un nodrošināt šajās valstīs ilgspējīgu izaugsmi. Caurskatāmā veidā slēdzot divpusējas nolīgumus, no kuriem iegūst visi. Un tas ir ļoti svarīgi. Es atbalstu arī to, ka komisijai jāgarantē, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem uh, ieguvas uzņēmumiem arī būs jādod ieguldījums šo valstu attīstībai, respektējot zināmus sociālos vides un darba standartus. Man ir liels prieks redzēt, ka šie ierosinājumi ir iestrādāti šai ziņojumā. Es pateicos un a, sveicu referentu Butikoferu kungu. Miss Hall. Hols kundzei vārds. Paldies. Es gribētu pateikties referentam par uh, citu komiteju ņemšanu vērā un par viņu teikto. Viņš minēja attīstības komiteju, kurā es arī sekoju šim ziņojumam. Ir ļoti būtiski, lai mums būtu koordinēta politika izēvielu jomā. Es ļoti pozitīvi vērtēju šos grozījumus, kas ir mūsu priekšā, un kur uh, ir izteikts aicinājums parlamentam, lai nodrošinātu šādu koordinātu politiku un īpaši atbalstu tos grozījums, kur ir runa par uh, koordinātu politika tieši attīstības nolūkā. Gribu norādīt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunatīstības un attīstības valsts tomēr saņemtu nedaudz savādāku attieksmi. Un ir jāatzīst un jāsaprot, kāds ir potenciāls izēvielu ieguvēji valstu attīstībā. Ja tīpaši tad, ja šīm valstīm ir iespēja nevis tikai iegūt un uh, eksportēt uh, iegūtos izēju materiālus, bet arī tos pārstrādāt. Un es domāju, ka šis aspekts, es ceru, ka tiks ņemts vērā izstrādājot uh, visaptvarošu pieeju. Vēl divi komentāri no manas puses. Pirmkārtām es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka uzsvars vairākos grozījumos ir likts uz to, cik svarīgi ir atkārtot, izmantot un atgūt un pārstrādāt izaivielas. Jo tas ir pilnīgi nepieļaujami, tas ir krimināli, ja vērtīgas izaivielas nonāk vienkārši atkrituma izgāstuvēs. Un vēl viena lieta ir ārkārtīgi svarīga caurskatāmība. Jānodrošina, lai ieguvis uzņēmumi publicētu uh, ieņēmumu pārskatus attiecībā uz katru valsti, kur šī ieguva notiek, tā lai šī ieguve un izēja materiāla pārdošana nenotiktu tā, lai tiktu veicināti korumpēti režīmi Domāju, ka ir nepieciešama līdzīgi nosacījumi tāpat kā Eiropas Savienības uh, valstīs, kā arī ASV tas ir ierosināts un kā tas notiek. Bet noslēgumā gribētu vēlreiz uh, sveikt uh, referentu un pateikties viņam par pieeju, un es ceru, ka mēs panāksim labus kompromisu grozījumus. Paldies! Miss Merkis. Merkis skundze. Um, jā, inderdaad. Paldies priekšstādētāji. Jā, tiešām mums nav īpaši daudz laika, lai pievienot arī citu komiteju komentārus mūsu e, ziņojumam. Un kā itre locekle sadarbībā ar ECO referentu, es esmu gatava arī nākt lajā ar saviem piedāvājumiem. Es uzskatu, ka Butikofera kungs ir sarakstījis lielisku ziņojumu. Es tiešām esmu pateicīga autoram un pilnībā atbalstu šo tekstu. Iepriekšēji runātāji jau pasvītroja plašo pieeju Un tad, kad mēs runājam par izēvielām, ļoti svarīgi ir nodrošināt ļoti plašu tādu pieeju un nevajadzētu runāt tikai par rūpnieciskām izēvielām. Es redzu, ka ir vesela rinda grozījumu, kas iet šajā virsienā, jo rūpnieciskie materiāli, kurus mēs izmantojam šodien, tie nebūtu nebūs tikpat aktuāli arī nākotnē. Uh, Un ja mēs nerunāsim par nākotni, mēs ierobežosim aptvērumu. To pašu mēs varam redzēt arī ar degvielu. Dažreiz notiek izmaiņas, viena degviela vairs neizmantot, tiek izmantot kāds cits kurināmas. Un tad ir biotiskie materiāli un varbūt kādreiz nebūs vairs izmantoti tik daudz metāla, bet tā vietā būs kādi citi materiāli. Tāpēc vajadzētu pēc iespējas plašāk šo apvērumu noteikt un varbūt abstrahēties no šodienas realitātes vajadzētu vairāk. Varbūt vajadzētu fokusēties ne tik daudz uz pirmo izēvielu pīlāru, bet arī uz otro un trešo. Ko mēs varam izdarīt paši savos, saviem spēkiem? Mums nevienmēr ir jāskatās tālu prom, kas ko dara, bet mums vajadzētu domāt par to, ko mēs Eiropā paši varam izdarīt. Uh, arī enerģētikas jomā jādomā par to, kā izmantot materiālus pēc iespējas efektīvāk un ko mēs varētu darīt, lai šiem materiāli dotu vislielāko pievienoto vērtību. Mēs nevienmēr izmantojam materiālus pašā racionālākā veidā. Noteikti par to mēs nedrīkstam aizmirst. Arī par atkritumiem. Mums ir atkritumu hierarhija, to pašu vajadzētu arī par materiāliem. Uh, Es nesaku, ka mums vajadzētu šeit nākt lejā ar šādu materiālu hierarhiju, bet vienkārši ir jākoncentrējas uz pievienoto vērtību un stratēģijā noteikti vajadzētu arī pasvītrot materiālu sakarā to sniegto pievienoto vērtību. Mums ir vesela rinda stratēģijām un paziņojumiem, dažādi nosaukumi šeit figurē, gan flagmaņi, gan ceļveči. Cel Un eh, jāsaka, ka mums ir ļoti daudz likumdošanas aktu, kas attiecās uz efektīvu resursu izmantošanu, un tāpēc es gribētu pavaicāt, vai nebūtu saprātīgi šajā ziņojumā noteikti ļoti skaidrs mērķis vai uzdevums. Piemēram, efektivitātes mērķi varētu tikt izcelti, varbūt atbildības ķēdi mēs šeit varētu izcelt spilgtāk. Uh, kaut kā tā, kā mēs strādājam arī ar koku materiāliem. Varbūt šādu ideju mēs varētu iestrādāt ziņojuma tekstā. Man ir jautājums referentam, vai jūs būtu gatavs runāt par konkrētākiem mērķiem? Paldies, Gireka kungs. Paldies, dāmas un kungi. Ja mēs paraugāmies uh, vēsturiskā kontekstā, tad uh, antīkajā periodā, antīkā perioda agrīnajā daļā, kad šīs valstis tikai sāka apdzīvot, tad ēkas tika būvētas no koka un akmens. Ar laiku, kad mums radās vairāk iespēja izmantot enerģiju, tad nāca bronza un tērauds. Un eh, man jāteic, ka katrai izēvielai ir sava energovērtība. Ja izēviela vienkārši mētājas uz zemes, tad mēs to varam izmantot. Taču kamēr vien izēvielas ir paslēptas, tad eh, tām nav īsti nekādas vērtības. Līdz ko mēs šīs izēvielas varam iegūt, tā tām arī rodas vērtība. Tās ize, izēvielas, kas ir pieejamas Eiropas Savienībā, to sarakstu vajadzētu precizēt, un uh, kritērijiem būtu jābūt energovērtībai. Uh, Tāpat es arī piekrītu kolēģiem Merkisai, kad ir runa par izēvielu pieprasījumu, tad eh, jāteic, ka materiāla ekonomikas eh, pienākumos ir definēt, eh, kādus materiālus kādai nozarei vajag. Tāpat arī ir svarīga izēvielu inovatīva izmantošana. Jā, pat ne, ne tikai izēvielu, bet materiālu izmantošanas veidi. Un tāpat svarīgi pieminēt uh, vienu aspektu, kas agrāk nav ticis pieminēts, proti, kā šīs izēvielas tiek izlietotas. Uh, to izlietošanas modeļi. Līdzšinējie modeļi nav bijuši efektīvi ne no izēvielu, ne no enerģijas viedokļa, un arī par to mums vajadzētu domāt un izstrādāt attiecīgu politiku. Visu beidzot, vēlos pieminēt eh, Bitikofer kunga jau teikto par uh, pieeju, un te man ir jādomā par nodokļu jautājumiem. Vides zinātnieki arī bieži vien piemin šos jautājumus. Piemēram, ja uh, algu nodoklis tiktu aizstāts ar energo nodokli. Tiek uzskatīts, ka tādajādi arī izēvielas varētu izmantot efektīvāk, bet šīs lietas vēl nepieciešams analizēt. Paldies. Dzukels kungs, nākamais runātājs. Bitikofer, θέλω να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά του, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι Es gribētu pateikties Butikofera kungam par lielisko darbu. Arī es esmu pieteicis veselu rindu grozījumu par to, ka izēvielas ir ierobežotas, to nav mēdz, un es ļoti ceru, ka man grozījumi tiks ņemti vērā. Vēl daži komentāri šajā debatē. par redzamiem metāliem, ko mēs iegūstam no Ķīnas. Kāda ir jūs nostāja šai ziņā? Ir jau tagad kvotas eksportam attiecībā uz šiem materiāliem no Ķīnas uz Eiropu. Un mēs zinām, ka mums ir trūkums, deficīts, un tas varētu izraisīt negatīvu ietekmi uz dažādām industrijām, uz biotehnoloģiem. Turklāt runa ir arī par to, kā mēs varam rast alternatīvas iespējas, un te man jo īpaši ir jādomā īrijas virzienā, jo te mēs varam rast tādu Eiropas pievienoto vērtību un iespējams pat varētu būt iespējams eh, Eiropas Savienībā nodrošināt pašiem savu produkciju kļūt neatkarīgākiem no trešajām valstīm, un tāpēc ir ļoti svarīgas inovācijas un pētniecība. Ir jāizstrādā atbilstošas tehnoloģijas, tam ir vajadzīgs eh, kvalificēts darba spēks. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisija ka tai būtu pienākums ķerties pie tāda ilglaicīga uh, Eiropas attīstības plāna līdz pat uh, 2050. gadam, un ir jāapzina, jo īpaši tā devētas kritiskās izēvielas. Tās ir tās izēvielas, kas Eiropas uzņēmumiem, pētniecības iestādēm ir ārkārtīgi svarīgas. Tikai tādā veidā tās varēs plānot savas investīcijas. Un komisijai vajadzētu izpētīt, kādas ir iespējas veidot mehānismu kritisko izēvielu uzkrāšanai, jo tad Eiropas uzņēmējiem būs piekļuvi strateģiski svarīgām izēvielām, kas ir būtiskas augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, aizsardzības jomai, kā arī veselības aprūpas jomai. Un Līdz ar to, eh, ņemot vērā esošās monopola struktūras, ir jānovēro cenas. Es domāju, ka sadarbības ceļā mēs to varam panākt. Mēs nevaram runāt par zaļajām tehnoloģijām, kad izēvielas tiek izmantotas, lai ražotu, piemēram, hibrīda auto vai vēja ģeneratoru te pašā laikā galīgi nedomājot par vidas apsvērumiem ražošanas procesā. Es uzskatu, ka arī uz izēvielām vajadzētu attiecināt šo vīdes nospiedumu, jeb pēdu. Šobrīd eh, būtu svarīgi investēt arī cilvēku resursos un pieprasījums pēc svarīgajām izēvielām nekur nepazudīs. Un, eh, jo īpaši strādājot ar vērtīgajiem dārgmetāliem, ir svarīgi panākt vajadzīgo darba spēku kvalifikāciju, un tāpēc jādomā, kā mēs šo darba spēku varētu attīstīt. Adīkungs. <clears throat> Merci, monsieur le président. Paldies. Vakar Eiropas komisija organizēja svarīgu konferenci par izēvielām Un man ir jautājums, vai parlamenta pārstāvji arī tika aicināti, tur piedalījās ļoti daudz svarīgs personas no valsti, tur bija arī G20 valstu vadītāji, visi viņi izteicās par izēvielām. Un jautājums ir komisijai, ko es gribu uzdot. Vai šī konference Un eh, jautājums arī referentam, vai šī konference varētu mainīt kaut ko jūsu ziņojumā? Un ko jūs domājat par G20 priekšstādāju teikto, par to, ka šeit ir saiknes starp eh, izēvielu tirgu finansēšanu un pašiem izēvielu avotiem, finansu attieksmi? Šeit mēs runājam, eh, piemēram, par kviešiem E, šeit pārdošanas apjomi daudzkārt pārsniedz faktiski e, ziņotos rādītājs. Un mēs zinām, ka arī 7% kakao pārdotā daudzuma arī atbilst. Katrā ziņā mums ir ziņas, ka šeit varētu būt spekulatīvas tendences. Uh, Mēs zinām, ka ļoti daudz ražotāji tieši ražotāji ir un nevis spekulanti, bet ir arī spekulatīvas tendences. Ko jūs domājat par to? Vai nevajadzētu padomāt par to, ka mums vajadzētu šos tirgus noregulēt? Vai mūsu referentam ir kāda doma par to, kā to varētu atrisināt, un vai parlamentam nav vēlēšanās izvērst politisku debati par un pret, kādā veidā um, mēs saistītu šo finansējumu? komercializāciju, kur no vienas puses ir eh, arī šie atpasnātie produkti, no otras puses ir izēvielas un kādā veidā varētu vadīt šo industrijas darbību un visu to iesaistīto darbību, kas nopērk izēvielas. Kolīgin Tikau. Paldies, Tikau kundze. Domnule președinte, aș vrea să-l felicit pe colegul Butikofer. Este un raport uh, excelent. Paldies referentam par šo ārkārtīgi labo ziņojumu. Tomēr es vēlētos arī uzsvērt, ka nākotnē darba vietu uh, um, izveide un izēvielu pieejamība noteiks arī rūpniecisko attīstību. Un uh, tāpēc arī Eiropas konkurētspēja ir nenovēršami atkarīga no izēvielu pieejamības. Ja Eiropas Savienība noteiktās jomās negūs piekļuvi noteiktām izēvielām, tad uzņēmēji pārcels savas operācijas uz vietām, kur šīs izēvielas ir pieejamas. Tas nozīmē arī, ka darba spēks tiks nodarbināts ārpus Eiropas Savienības, un eh, to arī Bitikofer kungs minējis savā ziņojumā. Visos tirzniecības nolīgumos, ko Eiropas Savienība ir slēgusi ar trešajām valstīm vai noteiktiem reģioniem, ir svarīgi veltīt nodaļu izēvielu pieejamībai. Tāpat arī ir vajadzīgas investīcijas tādu tehnoloģiju izstrādē, kas ļaus izmantot jaunus materiālus, jaunus izēvielas, lai mēs varētu nodrošināt pastāvīgu ilgspējīgu rūpniecības izaugsmi Eiropā. Diemžēl statistikas dati liecina, ka 30% atkritumu kļūst par neizmantotiem sekundāru produktiem. Un es uzskatu, ka būtu vērtīgi analizēt mūsu kā patērētāju uzvedību un tāpēc uh, svarīgi būtu pastiprināt domāt par tā dēvēto urban mining jeb uh, atkritumu atkārtotu izmantošanu. Jo bieži vien retie medāli, metāli, dārgie metāli nonāk uh, vienkārši atkritumos. Es vēlreiz vēl veiksmi Bütikofer kungam. Es domāju, ka ir svarīgi aicināt komisiju izstrādāt jaunas stratēģijas izēvielu pieejamībai, tostarp arī attiecībā uz rēpzemju metāliem. Nepietiek tikai ar eh, vienu sarakstu ar redzējumu elementiem, ir vajadzīga arī stratēģija attiecībā uz šiem elementiem, kas atspoguļosies arī Eiropas Savienības tirzniecības un ekonomikas politikā. Paldies, vai komisija vēlējās vēl kaut ko piebilst? Nu tad lūdzu runājiet īsi. Mr. Chairman, Paldies! Es izteikšos ļoti īsi, jo ir tāds diezgan liels konsens. Mēs esam pateicīgi Butikofera kungam par šo lielisko darbu. Paldies par lielisko ziņojumu. Tas ir ļoti līdzsvarots un ļoti visaptverošs. Lielas paldies jums par to. Es gribēju tikai pieminēt vienu vai divus jautājums. Viens no šiem jautājumiem ir saistīts ar šo indikātoru noteikšanu, kas var, varētu izmērīt resursu efektivitāti. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Mēs arī komisijas iniciatīvā par to runājam. Mēs visi gribam noteikt šos indikātors bet ļoti grūti ir noteikt konkrētu ciparu, kādu mēs varētu tagad izdomāt un attiecināt uz visiem izē resursiem, jo pastāv risks, ka šis cipars varētu būt nereāls, vai arī nebūtu pamatots zinātniski, vai arī nebūtu ekonomisks pamatojums. Es negribu teikt, ka mums nevajadzētu tiekties uz konkrētiem mērķiem, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Vispirms mums vajadzētu noteikt šos rādītājus par nozerēm, pārpakšnozerēm, un tad pēc tam mēs izējām uz vispārīgo mērķi. Otrs jautājums ir saistīts ar nodokļu. Šis jautājums tiek pacelts atkārtoti. Un atkal mēs esam nobežījušies par to, ka saistībā ar izēja materiāli. Mēs runājam par globāliem materiāliem, kas tiek izmantoti pilnīgi visur, un ja mēs noteiksim kādus nodokļus, liksim tos uz izēvielām, tad tas nozīmē, ka industrijas uh, un arī dažādi nozara pārstāvji nokļūst nu, sliktākā stāvoklī konkurences ziņā, un tas mums ir jāņem vērā. Uh, bet um, mēs zinām un parlamentā esam arī diskutējuši par citiem veidiem. Ja mēs atrodam veidu, kā vienu veidu nodokli aizstāt ar citu nodokli, tad uh, galu galā rezultāts būs efektīvs izmaksu ziņā, bet šeit ir nepieciešams veikt konkrētu analīzi un pārbaudi. Visbeidzot, par izēvielu hierarhiju. Mums jau ir atkritumu hierarhija, bet kā ir ar izēvielām? Tas ir ļoti interesants uh, koncepts attiecībā uz izēvielām, bet šeit ir jābūt atkal ļoti piesardzīgiem. Mēs veicam analīzi visa mūža garumā, dzīves cikla analīzi, un visi zina, ka tieši šajā nozarē pietrūks šāds analīzes Es negribu tagad sniegt piemērus, bet šeit piemēri ir. Ir nepieciešams izvērtēt visu, visu ciklu, visu mūža ciklu. Un visbeidzot, tik uzdot daudz jautājumu. Un tiešām vakar bija liela konference ar padomu, ar komisiju, un tur tika atzīts, ka mums priekšā ir strateģisks izaicinājums. Mēs nevaram izgudrot kaut kādus likumdošanas aktus. Mēs varam uzlabot atkritumu likumdošanu. Mēs varam pieslīpēt esošos likumdošanas aktus. Bet, ja jūs nevarēsiet nodarboties ar inovācijām, izmantojot jaunas tehnoloģijas vai arī kādas cits koncepcijas, izmantojot iepirkumu, ja jūs to nedarīsiet, tad būs ļoti grūti panākt kādu reālu rezultātu nākamajā desmitgadē. Un priekšsēdētā, visbeidzot lūgums. Pavisam nejauši internetā notiek uh, konsultēšanās ar sabiedrību par iespējamām inovatīvām partnerībām izēvielu jomā. Mēs zinām, ka parlaments ir ļoti ieinteresēts šajā jautājumā. Es domāju, ka tiešām tā ir tāda lieta, kur mēs komisija gribētu vērst parlamentu uzmanību. Varbūt jūsu vēlēšanu apgabalos ir cilvēki, kas vēlas iesaistīties šajā aptaujas procesā. Lūdzu, tā ir lieliski iespēja to darīt. Paldies! Paldies, un uh, došu vārdu vēlreiz kolēģim Bitikoferam. Jā, paldies jums arī, priekšsēdētāji. Čimanska kungam bija taisnība, kad viņš sacīja, ka pašreizējo tekstu grozījumi ir tikai uzlabojuši, un pašreiz uzklausītie komentāri ir ārkārtīgi vērtīgi. Es mēģināšu ātri uz tiem atbildēt. Es sākšu ar Delka Stiljo kundzes jautājumu par kompromisu numuru 4 Šīs teksts eh, jau ir sagatavots eh, uzmetuma redakcijā, un eh, kolēģi ir vēlējušies, lai tā nozīme nebūtu sašaurināta, lai tas raudzītos plašāk uz situāciju, un es domāju, ka formulējuma ziņā mēs mm, neatkāpsimies, ka mēs mēģināsim to, ka to var saprātīgi atrisināt. Bet uh, ir bijuši kolēģi, kas pārstāvējuši nostāju, ka nevajadzētu runāt par katru izēvielu veidu, ko mēs varam iedomāties, bet gan koncentrēties uz noteiktām lietām, jo Citādi uh, situācija nav politiski pārvaldām, bet es domāju, ka jūsu politiskā interese, kas tika pausta, ir pamatota. Runājot par Holas kundzes izteikumu par attīstības politikas perspektīvu, jāteic, ka es piekrītu visam, ko jūs sacījāt, un ceru, ka mēs gūsim nepieciešamo vairākumu. Atgriežoties pie Ilskogas un Merkizas kundzes jautājuma par to, kas tad ir iekļauts aptvērumā. Kādā veidā mēs pievēršamies efektivitātes stratēģijai, instrumentiem, pašmāju resursu, samazināšanos diplomātiju visas šīs tēmas ir piemērojamas dažādām izēvielām, tāpēc tās ir vērtīgas. Šimanska kungs norādīja, ka pastāv uh, atšķirīgas intereses ierosināt uh, papildu regulējumu Tāpēc mēs mēģinājām katrā vietā, kur tas varētu aktualizēties, iekļaut ietekmes novērtējumu ne nepieciešamību, kā arī ekonomisko seku izvērtējumu nepieciešamību, tādajādi mēģinot novērst to, ka rodas tāds regulējuma voluntārisms, jeb patvaļa. Runājot eh, par mērķiem Nu, es vairs neesmu tik drosmīgs, cik drosmīgs es biju, kad strādāju pie sākotnējās redakcijas. Es vairs nerakstu tādu tiešu ar skaitļiem definētu mērķi, ne tāpēc, ka es domāju, ka mēs nepanāktu vairākumu, bet visticamāk eh, komisija teiktu, ka jums tad ir eh, jādefinē attiecīgi parametri energoefektivitātes attīstībai un mērķiem ir jābūt tādiem un tādiem. Es domāju, ka vēl pastāv pārāk liela neskaidrība par eh, šiem kritērijiem, par, par to, kā mēs vispār izmērīsim šos resursus. Cilvēle izteicās par kontroli un regulējumu tirzniecībā. Es īsti nesapratu, tāpēc es eh, vēlāk gribēšu jūsu komentāru mm, zem četrām acīm. Un eh, es esmu ļoti piesardzīgs atkarībā uz, eh, attiecībā uz izēvielu hierarhiju Es drīzāk vēlētos eh, piekrist Kavaljo kundzes ierosinājumam, proti, ka mums nevajadzētu par katru cenu mēģināt noteikt šādu hierarhiju. Es tagad mēģinu iedomāties, ja mēs vēlētos šādu hierarhiju izveidot, cik precīzēm mums būtu jābūt. Un es uzskatu, ka šim mērķim tautsēmniecības un tirgus uh, instrumenti ir daudz piemērotāki un daudz noderīgāk nekā politiski definētu hierarhiju veidošana. Runājot par Giereka kunga uzdoto jautājumu par energo vērtību, nu, te es varētu izteikties tā rezervēti. Es uzskatu, ka te mēs varētu runāt par tādiem energo mērogiem, jeb kritērijiem, ka Dažas no šīm izēvielām ir svarīgas drošībai, tās uh, rada lielāku vai mazāku atkarību, un uh, par šiem nodokļiem, Gīreka kungs, par kuriem jūs izteicāties, man patīk tā teorētiskā perspektīva, ko jūs ierosinājāt. Tātad nodokļu aizstāšana ar citiem nodokļiem, nevis nodokļu paaugstināšana bet šajā gadījumā es esmu ļoti piesardzīgs, tīri ekonomisku iemeslu dēļ. Piemēram, kad, eh, kad, kad vāra cena eh, sasniedz eh, milzīgas, milzīgus rādītājus, tad uh, tad, tad, tad būtībā jebkāda aplikšana ar nodokļiem zaudē, zaudē savu funkcionalitāti. Un eh, tāpēc eh, arī var gadīties, ka tiek investēts jo īpaši konkrētos, eh, konkrētos resursos, jo tie ir ārkārtīgi efektīvi. Un šajā gadījumā arī šis nodokļu aspekts e, tam nav nekādas īpašas jēgas. Tāpat arī ir jādomā par to, cik birokrātiska šī nodokļu sistēma būs, jo mums ir 17 redzēmju elementi ar e, atšķirīgām īpašībām un droši vien kā atšķirīgiem e, nodokļiem, ar ko tie būtu apliekami. Tāpēc es pagaidām par to vēlētos izteikties ļoti piesardzīgi. Runājot par Cukalasa kunga piezīmi, es piekrītu jūsu politiskajai nostājai, ka šeit Eiropā mums uh, vajadzētu nostāties pašiem uz savām kājām, bet te mēs nevaram runāt tikai par atsevišķām, atsevišķiem redzēm, elementiem un to pieejamību, bet ir jārunā arī par prasmēm un arī par apstrādes metodēm. Piemēram, Ķīnā redzēmju elementi tiek ļoti pamatīgi apstrādāti pirmajās trīs apstrādes fāzēs. Tāpat arī ASV šie jautājumi jau ir izraisījuši diezgan lielas politiskas nesaskaņas, jo viena daļa kongresā ir e, ierosinājuši veicināt resursu apstrādi pašā ASV. Un uh, um, pastiprināti veidot, eh, darboties pašmājās. Un tas ir izraisījis debati. Runājot par plānu līdz 2050. gadam, es esmu akceptējis šādu formulējumu, bet Kā jau komisija to ir ierosinājusi, mums ir īsākos laika posmos jāpārskata, e, kuri paš, kuras pašlaik ir aktuālās kritiskās izēvielas un kuras, kā Merkis skundze teiktu, varētu atcelt uz, pārcelt uz vēlāku laiku. E, par resursu uzkrāšanu mani māca skepse, jo Eh, ir bijušas dažādas diskusijas, eh, kas ir bijušas arī labi argumentētas, bet eh, nevar uzkrāt resursus, piemēm, redzami elementus, ja to jau tagad nepietiek, ja to krājumi jau ir izsmelti. Tāpat arī Vācijā rūpnieki ir mēģinājuši uh, izveidot kopīgas iepirkuma stratēģijas, kas līdz šim nav, nav izrādījusies veiksmīga pieeja, un es tāpēc uzskatu, ka rūpniecība pagaidām nav spējīga vai arī nevēlas ciešāk sadarboties, un uh, iepriekš runājošie ir teikuši, ka valsts varētu nostāties uh, rūpnieku vietā, bet manī māca skepsi par to. Uh, Jā, un par cilvēku resursu jautājumu runājot, es jums piekrītu. Aldīkungs jautāja par vakardienas konferenci, kāpēc tā man uztrauc. Nu, es mēģināju noskaidrot, vai tur varētu piedalīties. Es uzzināju, ka tur ir pieteikušās tik daudz uh, augsta ranga personu un lielākā daļa no tām uh, Francijas pārstāvi, ka Eiropas parlamenta pārstāvjiem tur vienkārši vairs nebūtu vietas. Nu, tā nebija varbūt pilnīga uh, blokāde, bet uh, man vismaz izdevās iegūt iespēju mm, nākt klajā ar savu rakstu vēstkopā, kas bija veltīta šim pasākumam. Un kopumā viss šī lieta virzījās vairāk ekon komitejas darbības jomā. Ekon komiteja nolēma nepiedalīties pati ar savu atzinumu, jo tā teica, ka tā ir pārāk daudz likumdošanas darba, bet solīja atgriezties pie šī jautājuma skatot MIFID direktīvu. Tas tika skatīts arī vakar. Uh, proti preču finansializēšana. Un mēs šo jautājumu skatīsim vēlreiz kopā ar MIFID direktīvu, tāpēc es nedomāju, ka tagad mums vajadzētu uh, divkārši skatīt šos jautājumus, jo mēs neesam par to atbildīgā komiteja. Jā, balss no zāles atgādina, ka runātāja laiks iet uz beigām. Uh, Tikau kundze ir eh, runājusi par uzņēmumu eh, krājumiem, bet es uzskatu, ka tā ir iespēja lielajiem spēlētājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav, nevarētu būt tādas iespējas. Tāpat runājot par inovāciju partnerību, par ko runāja Kavaljo kundze, es to ļoti atbalstu. Es vēlētos lai komisija un parlaments eh, kopīgi censtos pārvarēt vienas Eiropas Savienības dalību valsts pretestību, kas līdz šim ir bloķējusi šo ārkārtīgi saprātīgo iniciatīvu. Eh, vēlreiz kolēģim Odī vārds. Jā, pavisam īsi. Tā norana nu eh, par Francijas politiku, bet par G20, kā es gribētu atgādināt. Gribu piebilst priekšsēdētāji, Kā jau es šorīt teicu, es gribētu, lai es ierosinātu mūsu komisijai iesniegt oficiālu protestu. Tas ir skandalozi, ka Eiropas parlaments nav uzaicināts uz šāda līmeņa eh, komisijas, Eiropas komisijas organizētiem pasākumiem. Mums ir ziņojums, mums ir zi eh, referents, mēs eh, veicam diskusijas un mēs neesam saistīti ar šādu notikumu, kā notika vakar. Un es vēl dzirdēju, ka parlamenta darbiniekiem, kas ir saistīti ar šo jautājumu, viņus neielaiž komisijā. Es domāju, ka šeit ir jāizsaka oficiāls protests. Un noslēgumā gribētu teikt, jūs teicāt, ka attiecībā uz G20, G20, jūs zinat, nav tāda administrācija. Tas, kas prezidē, nāk ar savu administrāciju. Tas tāpat kā Ungārijas eh, prezidentūra nāk ar savu administrāciju, tā ka es nevaru pieņemt šo vērojumu. Bet, kā es teicu, es ierosinu iesniegt protestu. Also, wenn es eine Kommissionsveranstaltung. Labi, ja tas būtu komisijas rīkots pasākums un mēs uh, nebūtu uzaicināti, tad mums būtu tiesības protestēt uh, no visa spēka. Priekšsēdētāji, uzklausīšana nebija aizliegta, bet aktīva līdzdalība tur nebija iespējama. Jāsaka, priekšsēdētājs, bet mēs, kā dalībnieki, nebijām tur paredzēti. Komentāra beigas. Jā, paldies. Līdz ar to mēs esam tikuši galā ar šo darbu kārtības punktu. 30. jūnijā būs balsošana, līdz ar to es noslēdzu sanāksmi un divu minūšu laikā sāksies koordinatoru sanāksme. Pārējos kolēģus un viesus un asistentus lūdzu pamest zāli, lai mēs varētu drīz atkal atsākt darbu.